So, ich bitte alle Kollegen Platz zu nehmen, alle. Lūdzu, kolēģi, ieņemiet savas vietas, sagatavojiet savas balsošanas kartes, lai mēs varētu ievietot to tās attiecīgajā aparātā. So, bevor wir, bevor wir starten. Pirms sāksim darbu, vēlos sveikt Grosets kundzes viesu grupu, kas šodien piedalīsies pie mums. Viņi ir no Ronas reģiona. Un tāpat mums ir arī Zēberkunga apmeklētāja grupa no Tīroles. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū Un tagad mēs sāksim ar balsošanu, ja visiem ir gatavas balsošanas kartes. Sāksim ar Uskī kunga ziņojumu mehānisko transporta līdzekļu skaņas līmenis. Sāksim elektroniski balsot, sākam balsot. Brum, brum. Mums ir par daudz zaļo. Tātad viens zaļais par daudz. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts 45 pār 1 pret un 1 atturās. Turpināsim darbu. Soski. Thank you, Chairman. Just, uh, just a briefly, I would like. Prieksēdētāji kungs, es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par šo ļoti smago darbu pie ziņojuma. Uh, un vēlētos pateikties arī komisijas un padomas pārstāvjiem. Tas e, ir prasījis ļoti ilgus mēnešus, pirms mums iedav, izdevās vienoties par vienošanos, bet mums ir izdevies panākt lielisku kompromisu. Paldies! Paldies! Mēs visi zinām, ka tas ilga ļoti ilgi, un tagad turpinām ar ziņojumiem. Gardīnī kundzes ziņojums ir nākamais. Sāksim ar ceturto grozījumu par pret, atturas pieņemts. 21. par, pret, atturas noskaidrosim elektroniski, tātad pārbaudām par 21. grozījumu, sākam. Visi nobalsojuši, beidzam. Pieņemts 5 par, pret, pieņemts 6 par pret, pieņemts 22 par, pret, pieņemts 7. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts otrā daļa 16 par, pret, noraidīts 23 un 33 kopā par, pret, pret, atturas pieņemts. 24 par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts, bet balsosim elektroniski par 24. sākam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. pieņemts. Astotais par, pret, pieņemts. Deviņi par, pret, pieņemts. 25 par, pret, atturs, noraidīts. 10 par, pret, atturs pieņēmts. 11, 26 par, pret, Nav īsti skaidrs. Tātad par 28 nobalsīsim elektroniski. Pārbaudam. Par 28 visi nobalsojuši. Beidzam. Sociāldemokrāti, nē, pareizi tātad. 41 par, 19 pret, pieņemts. 12 par, pret, atturis, noraidīts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 13 par, pret, atturas noraidīts. 28 par, pret, atturas pieņemts. 14 par, pret, atturas no pieņemts. 29 par, pret, atturas pieņemts. 30 par, pret, atturas pieņemts. 31 par, pret, atturas pieņemts. 32 par, pret, pieņemts. 15 par, pret, atturas pieņemts. 17 par, pret, atturas pieņemts. 1 par, pret, atturas pieņemts. 18 par, pret, atturs pieņemts 2 par, pret, atturs pieņemts 19 par, pret, atturs pieņemts. Tas tad atkrīt, un tagad elektroniskais gala balsojums, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 54 pār, neviens pret, 4 atturs, sirsnīgi apsveicam Gardīnī kundzi. Uh, Tad turpinām. Turpinām ar Antonesko kundzes ziņojumu. Sāksim ar 17. grozījumu par pret pieņemts. 18 par pret, apturs. Elektroniski nobalsosim par 18. Visi nobalsojuši, beidzam. Skaidri noraidīts 19. par, pret, atturs, vēlreiz jāpārbauda elektroniski. Pārbaudam elektroniski par 19. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 20 par. Pret. Atturas pieņemts. 21 par. Pret. Atturas noraidīts. 22 par. Pret. Atturas nav skaidrs. Par 22. pārbaudam elektroniski. Sākam. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 23 par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais un 24. identiski par. Pret. Pieņemts. Trešais un 25. kurš par. Pret. Atturas. Manuprāt, pieņems, tā kā pārbaudīsim elektroniski par 3. un 25. Visi nobalsojuši, beidzam. Pieņemts. 4. un 26. kopā par, pret, atturs pieņemts. 26. par, pret, noraidīts. 28. par, pret, noraidīts. 29 par, pret, atturs, noraidīts. 30 par, pret pret, atturas pieņēmts. 31. un 5. identiski par, pret, atturas pieņēmts. 6. un 32. identiski par, pret, atturas pieņēmts. 32, 3 un 7 kopā par, pret, atturas pieņēmts. 34 par, pret, atturas noraidīts. 35 par, pret, atturas noraidīts. 36 par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Par 36. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 37 par pret atturas pieņems. 38 un 8 par pret atturas pieņemts 9 un 39 par, pret, atturas pieņemts 10 un 40 par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudīsim par 10 un 40 elektroniski. Visi nobalstojuši, beidzam, pieņemts 41 par, pret pret atturas noraidīts, 42 par pret atturas pieņemts, 43 par pret atturas pieņemts, 44 par pret atturas noraidīts, 45 par pret. Tātad pārbaudīsim 44. himners kundas vēlme. Sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam. Noraidīts. 45 par pret atturas noraidīts. 46 par pret atturas noraidīts. 67 par pret atturas pieņemts. 48 par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudām elektroniski par 48. Sākam. Viss nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 49 par. Pret. Atturas noraidīts. Tad viens par. Pret. Atturas pieņemts. 11. par. Pret atturs noraidīts, 12. atkrīt, jo pieņemām pirmo, 13 par, pret, atturs noraidīts, 14 par, pret, atturs nav skaidrs, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam. Noraidīts 15 par, pret, noraidīts 16. Jā, nobalso mums? Nē, nav. Tad mums ir nu, gala balsojums par šo priekšlikumu elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts viens pret. Un tagad otrs gala balsojums. Visi sākam balsot, visi nobalsojuši. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Vai par 70. pantu pastāv kādas vēlmes? Nesko kundze. Redzu tādu nedrošu galvas māšanu. Tātad 36. 36. balsojam par mandātu. Visi nobalsojuši. Tātad divi nevēlas piedalīties, kur tie ir. Viens, tad beidzam balsot. 60 par, 3 nē. Tātad sirsnīgi sveicu kolēģis, kundze un veiksmi sarunās. So many. So, jetzt. Tagad turpināsim balsošanu par direktīvu par medu. Mums mazliet ir jā pagaida, jo balsošanas saraksts ir ļoti sarežģīts un iespējams, ka mums vajadzēs ieturēt pauzīti, lai varētu konstatēt, kā mēs esam nobalsojuši. Tādēļ koncentrējamies visi un sāksim ar 73. 30, 37, 38 un 60 kopā bloka balsojums par pret. Nav skaidrības. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam. Noraidīts. 45 par. Pret. Atturas noraidīts. 39 un 40 par. Pret. Atturas nav skaidrs. Balsējam elektroniski par 39 un 40. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. So, wir können weitermachen. Varam turpināt, mums bija jāpārbauda. Mēs turpinām ar grozījumu 46, 48. Par, pret, atturas, balsojam elektroniski, pārbaudam 48, sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam pieņemts. Tad turpinam ar 43. par. Pret. Atturs noraidīts. 49. par. Pret. Atturs pieņemts. 50. par. Pret. Atturs noraidīts. 44. par, pret, atturas noraidīts. Konsolidētais 1 par, pret, atturas pieņemts. Tad turpinām ar 61, 62 un agrī 7 par pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas noraidīts. 9. par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudam elektroniski. 9. grozījums, visi nobalsojuši, beidzam pieņemts. Tad turpinām ar 25. grozījumu par, pret, atturs noraidīts. 21. par, pret, atturs noraidīts. Pārbaudīsim par 21. elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. Labi, ka pārbaudījām. 22. par. Pret. Atturis nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. 22. pārbaudām elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot pieņemts. 26. par, pret, atturs pieņemts. 34. par, pret, noraidīts. Trīsdesmit pieci par, pret, atturs noraidīts, septiņpadsmit par, pret atturs nu, pieņemts. Nākamais grozījums ir 19. par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim 19. Deivis kunga vēlmi. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam. Noraidīts. 36 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 23 par. Pret. Atturs. Noraidīts. Iespējams, kāds varētu atvērt aizskars, jo ņemot vērā šo nelielo daudzumu saulītes, ko saņemam dienā, mēs negribam mākslīgo apgaismojumu. Labi, 24. turpinam. Par, pret, atturas, pieņa, at, noraidīts. Tagad varam pāriet pie pirmā gala balsojuma, jo vispārējais atkrīt. Un tāpat kā vienmēr balsojam elektroniski, sākam Pirmais gala balsojums. Visi nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam. 47 pār, 17 pret un turpinam ar otru gala balsojumu. Sākam. Visi nobalsojuši. Beidzam. 47 pār 15 pret, tātad pieņemts. Un tagad lūkšu Girlings kundzei, referentē, vai jūs vēlties saņemt mandātu? Pieprasīt to, ja jā, tad sakiet jā. No, paldies. Nē, nē, es nevēlos šo mandātu. Frau Görling, Frau Görling fragt nicht um ein. Girlings kundze nepieprasa mandātu un neredzu, ka vēl kāds vēlas piešķirt mandātu. Nu tad beigsim šo punktu un turpināsim darbu. Sirsnīgi sveicu un turpinam ar Krisa Deivisa ziņojumu. Iespējams, ka tie, kas vēlas pamest šo zāli, varētu to darīt klusu, lai arī mēs šo ziņojumu mierīgi varētu nobalsot. Labi, sāksim. Konsultētais pirmais. Par pret atturas pieņemts. Tad turpinām ar 25. Kāds vēlas pārbaudīt? Tātad 25. par, pret, atturis, pārbaudīsim elektroniski, jo nav no skaidrs. Tātad 25. elektroniskais balsojums. Visi nobalsojuši, beidzam. Pieņemts. Konsolidētais otrais par pret atturs. Tāds partija nebalsoja. Tātad pārbaudām konsolidēto divi. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 37 par, pret, atturs nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski par 37. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 38 par. Pret atturas noraidīts. 39 par, pret, atturas noraidīts. Konsolidētais 4 par, pret, atturas pieņemts. Konsolidētais 3 par, pret, arī pieņemts. Tad Turpināsim ar 45. par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski par 45. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. Tad turpināsim ar konsultēto septiņi par pret. Zaļie ar četrām pretbalsīm ir vairākums. Iespējams, kā varētu kolēģi piedalīties, tātad mums ir jāpārbauda elektroniski par konsultēto septiņu. Visi nobalsojuši? Beidzam. Pieņemts. 54. par pret, atturs noraidīts. Konsolidētais 5 par, pret, pārbaudīsim pie to elektroniski. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 63 par, pret, noraidīts. Turpinām ar konsolidēto sesto par, pret. Tātad pārbaudīsim sesto elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam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 pret, atturas arī noraidīts. 78 par, pret, atturas noraidīts. 81 par, pret, atturas noraidīts. 83 no referenta par, pret, atturas pieņemts. 84 par, pret, atturas noraidīts. 85 par, pret pret, atturas noraidīts. 86 par, pret, atturas pieņemts. Taču pārbaudīsim par 86. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 87 par, pret, atturas pieņemts. 88. Pār, pārbaudīsim 87. elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam. 88 par. Pret. Atturs noraidīts. Konsolidētais 8 par. Pret. Atturs pieņemts. 94 par, pret, atturas noraidīts. Konsultētājs 10 par, pret, atturas pieņemts. 97 par, pret, atturas noraidīts. Konsultētājs 11 par, pārbaudīsim par 97 elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam. Nav komentāru. Tātad konsolidētais 11 par, pret, atturis pieņemts. 14. konsolidētais par, pret, atturis pieņemts bija. Nākamais konsolidētais 12 par pret atturas noraidīts. Mēs pārbaudīsim elektroniski par konsolidēto priekšstādāju saka 11. Nē, atvainojiet, 12. konsolidētājs elektroniskā pārbauda visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 13. konsolidētājs par pret, atturas pieņemts. 118. un 119. identiski par, pret, noraidīts. 120. par, pret, atturas noraidīts. 121. par, pret, atturas noraidīts 122. Vēlamies pārbaudīt par 121. elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 122. par. Pret. Pieņemts. 123 un 124 par pret, atturas noraidīts. 126 par, pret, atturas noraidīts. 128 par, pret, atturas noraidīts. 125 par, pret, atturas noraidīts. 127 atkrīt, 129 un 130 par pret, atturas noraidīts. 132 par, pret, atturas, nav skaidrs. Nobalsošana elektroniski par 132. Visi nobalsojuši, beidzam, noraidīts. 133 par pret atturas nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 133. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 138 par pret atturas noraidīts 153 135 par pret. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 136. Tātad 136 par pret nav skaidrs, pārbaudam elektroniski, sākam balsot par 136. Visi nobalsojuši, beidzam. Pieņemts. 137 par, pret, atturs noraidīts. Konsolidētais 15 par, pret, atturs pieņemts. 140 par, pret, atturs noraidīts. Viens par, pret, nav skaidrs, pārbaudīsim par pirmo elektroniski, visi nobalsojam, beidzam, noraidīts, konsultētājs 16 par, pret, atturas pieņemts, 5 par, pret, atturas noraidīts. 6 par, pret, atturas noraidīts. 7 par, pret, atturas noraidīts. 8 par, pret, atturas noraidīts. 9 par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski par devīto. Visi nobalsojuši. Deviņi elektroniskā pārbauda. Vai viss ir nobalsu beidzam? Pieņemts. Desmit par pret. Atturs pieņemts. 11 par pret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 pret atturas pieņemts. Tad turpinam ar apsvērumu C par pret atturas noraidīts. D par, ne, pārbaudīsim par apsvērumu C no itras. Visi nobalsojām, beidzam. Noraidīts. D no itras par pret noraidīts. E par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 17 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 8 par, pret, atturs noraidīts 9 par, pret, atturs pieņems 10 par, pret, atturs noraidīts 11 par. Tātad pārbaudīsim desmito pēc vēlmes, sākam elektronisko balsojumu, visi esam nobalsojuši, beidzam noraidīts. 11. litrs par, pret, atturs noraidīts. 16 par, pret, atturs pieņemts. 18 litri par, pret, atturs noraidīts. Ne, pieņemts. Tad pārbaudīsim par 18. elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam pieņemts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad gala balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojām. Tomēr arī beidzam balsot. 51 pār, 12 pret, 1 atturas. Ar to mēs arī apsveicam ziņojumu, sirsnīgi sveicam Deivis kungu, taču mēs nevaram piešķirt mandātu. Krīslūdzu. Paldies. Vai es varētu pateikties ēnu referentiem, kuri tiešām ir ļāvuši apvienot eh, grozījumus, un tie ir būtiski uzlabojuši manu sākotnējo tekstu. Un esmu pārliecināts, ka šobrīd mēs no parlamenta puses esam skaidri pateikuši komisijai, kādu sistēmu mēs vēlamies redzēt, lai izveidot tādas tehnoloģijas, kuras tiešām varētu samazināt CO2 izmešas atmosfērā. Paldies! Finank. Liels paldies, Kristēvis! Tagad turpināsim ar kolēģa Vitorio Prodi ziņojumu. Un uzreiz sāksim ar pirmo kompromisu par pret atturas pieņemts. Tad mēs uzreiz varam pāriet pie 55. grozījuma balsošanas par pret Sociāldemokrāti vairs pie, nepiedalās, kāpēc? Parāk garlaicīgi, saka kolēģi, nu mēs varam kaut kā uzjautrināt šo procesu. 55. vēlreiz par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tālāk. 4A, lai nebūtu garlaicīgi, konsolidētais 4A par elektronisku uzreiz, pārbaudām uzreiz elektronisku 4A. 4A, konsolidētais grozījums. Tas ir 7. lapusē. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 4B atkrīt. Un turpinām ar 148. Man tas ir desmitajā lapusē par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. 148. pārbaudām elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Konsolidētais piektais par, pret, atturas pieņemts. Tad tālāk turpinām ar sesto kompromisu par, pret, atturas pieņemts. Tālāk septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 144. par, pret,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 pret, atturas pieņemts. Empl 5 par, pret, atturas pieņemts. Empl 12 par, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Sastais par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Empl viens par, pret, atturas pieņemts. Empl divi par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Par devīto nav jābalso, tad tālāk 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20. ertuk par,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 pret, atturas noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Un līdz ar to galīgais balsojums, kā vienmēr elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 60 par, 1 pret, līdz ar to pieņemts. Apsveicu Vittorio Prodi. Lūdzu, Vittorio. Vorrei ringraziare eh, i colleghi dell'appoggio. Paldies. Es vēlētos pateikties kolēģiem par izrādīto atbalstu, īpaši vēlētos pateikties maniem palīgiem un darbiniekiem, jo šo dokumentu sagatavot bija ārkārtīgi grūti. Mēs esam ielikuši lielas pūliņas. Paldies! Dank. Liels paldies! Tagad turpināsim ar Pilārs Ajūzo ziņojumu. Sorry. <laughs> c'est ici ou l'autre Non, c'est le okay. Good. Es geht los. Labi, tad sākam. Imko, viens par, pret, atturas pieņemts. Regija 6 par, pret, atturas pieņemts. Regija 7 par, pret, atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. PM 8 par, pret, atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski. FM 8. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. PM 9 par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. FEM 16 par, pret, atturas pieņemts. Regija 13 par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 59. par, pret, atturas. Tikai viens kolēģis balsoja balsojumā. Balsosim vēlreiz. 59. par, pret, atturas pieņemts. Tad atkrīt uh, FEM grozījumi un 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešā lapusā. Nu. Tad tālāk 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18 fem par pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Fem 18 elektroniski pārbaudām. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Fem 13 par preti atturas noraidīts. Septiņdesmit ceturtais par pret atturas nav skaidrs arī elektroniski. 74. pārbaudām elektroniski, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 75 par pret, atturas pieņemts. 77 par, pret, atturas pieņemts. Imko atkrīt, tad 78. Pirmā daļa par, atkrīt, es atvainojos. Tikai par otro daļu jābalso. Balsojam tagad par 76. grozījumu otro daļu par, pret, atturas pieņemta. FEM 2 par, pret, atturas noraidīts. Pem 3 par, pret, atturas noraidīts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 85. par, pret, atturas pieņemts. 86. par, pret, atturas pieņemts. Fem FEM 5 par, pret, atturas pieņemts. 87. par, pret, atturas pieņemts. 88. par, pret, atturas pieņemts. 89. par, pret, atturas pieņemts. 91. par, pret, atturas pieņemts. 92. par, pret, atturas pieņemts. IMKO 2 par, pret, atturas noraidīts. 93. par, pret, atturas pieņemts. A jaunais par, pret, A, tas ir vēl no iepriekšējā, tagad PM1. E PM1, e tagad par to balsojam par, pret, atturas pieņemts. 96. par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret,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 atturas pieņemts. 110. par, pret, atturas pieņemts. 113. par, pret, atturas pieņemts. 114. par, pret, atturas pieņemts. 115. par, pret, atturas pieņemts. Konsultētais B par, pret, atturas pieņemts. Imko 3 par, pret, atturas nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 120. par. Pret. Atturas pieņemts. 121. Pa atkrīt. Atkrīt, jā. 122. par. Pret. Atturas pieņemts. 123. par. Pret atturas pieņemts. 124. par, pret, atturas pieņemts. Imko 10 par, pret, atturas pieņemts. 125. atkrīt, FEM 4 par, pret, atturas pieņemts. FEM 6 par, pret, atturas pieņemts. Imko 14 par, pret, atturas pieņemts. 128. atkrīt, imko 12 arī atkrīt. Un tālāk turpinām ar FEM 7. Par pret atturas noraidīts. FEM 12 par pret atturas noraidīts. FEM 14 par pret atturas noraidīts. FEM 20 par pret pret, atturas pieņemts. Regija 3 atkrīt. Tagad uh, apsvērumi. Tas ir apsvērums un otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais un piektais par, pret, atturas pieņemts.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 pret, atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 11. 11. kompromiss. Konsolidētais 11. par, pret, atturas pieņemts. 22. par, pret pret atturas pieņemts. Tad 25. par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 32. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Konsolidētais A par, pret, atturas pieņemts. 40. par, pret, atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 47. par, pret, atturas pieņemts. 48. par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Un 51. grozījums par, pret, atturas nav skaidrs. Nobalsosim elektroniski par 51. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidrs, noraidīts. You ask for one vote for the three of them. So, dann kommen wir zu Labi, tad tagad uh, elektroniskais galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 62 par, neviens nav pret, neviens nav atturējies, sirsnīgi apsveicu. So, weiter geht's. Turpinām ar Esters Delangas kolēģu ziņojumu. Kolēģi, vai varam sākt? Labi, turpinam. 43 par, pret, atturas noraidīts. Nē, nav skaidrs. Pārbaudam elektroniski par 43. grozījumu. Visi nobalsojam. Beidzam. 27 pār, 33 pret, noraidīts. Konsolidētais 3 par, pret, atturas pieņemts. Tad turpinam ar 49 par, pret, atturas, nav skaidrs. Pārbaudam elektronis par 49. Visi nobalsojām. Beidzam. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, apturs pieņemts. 45. par, pret, apturs noraidīts. Agrē 5 par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kāds te visu laiku kļāpā vai arī runā pa telefonu? Es nezinu, kurš tas ir, bet tas man traucē. Paldies! Lai arī, lai gan šeit ir brīva valoda. Tātad turpinam sestais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 36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 atturas pieņemts. Agri viens, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Agri divi par, pret, atturas pieņemts. 69 par, atkrīt, 71 par, pret, atturas, nav skaidrības. Balsojam elektrons par 71. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 72 par, pret, atturas pieņemts. 74 par, pret, atturas pieņemts. 75 par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudam elektroniski par 75. Visi nobalsojuši, beidzam. Pieņemts. 123 par, pret, atturas pieņemts. 77 par, pret, atturas pieņemts. 70 par, pret, atturas pieņemts. 78 par, pret, atturas pieņemts. Imko 6 par, pret, atturas pieņemts. 79 par, pret, atturas noraidīts. 80 par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudam elektroniski par 80. Visi nobalsojam. Beidzam. noraidīts. 81 par, pret, atturas pieņemts. 82 par, pret, atturas pieņemts. 83 par, pret, atturas pieņemts. 84 par, pret, atturas pieņemts. 85 par, pret, atturas noraidīts. Agri 16 un 6 par to nav jābalso. 86 par, pret, atturas pieņemts. 87 par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudam par 87 elektroniski. Visi nobalsojam, beidzam. Noraidīts. 88 par, pret, atturas noraidīts. 89 par, pret, atturas noraidīts. 90 par, pret, atturas pieņemts. 92 par, pret, atturas noraidīts. 93 par, pret, atturas pieņemts. 94. pirmā daļa par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojam. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. 95 par. Pret. Atturas pieņemts. 96 par. Pret. Atturas pieņemts. 97 par, pret, atturas pieņemts. 98 par, pret, atturas pieņemts. Mutiskais grozījums 1 par 98 par, tātad mutiskais grozījums, par, pret, atturas pieņemts. Konsolidētais 7 par, pret, atturas pieņemts atturs pieņemts 107 par, pret, atturs nav skaidrs. Pārbaudam elektroniski par 107. Visi nobalsojām, beidzam. Skaidri noraidīts 101 par, pret, atturs Arī nav skaidrības. Pārbaudam elektroniski par 101. Visi nobalsojam. Beidzam. Pieņemts. 112 par. Pret. Atturas pieņemts. 113 par. Pret. Atturas pieņemts. 114 par. Pārbaudīsim 113 elektroniski. Visi nobalsojam. Beidzam. Pieņemts. 114 par. Pret. Atturis noraidījis. 115 par. Pret. Atturis pieņemts. 116 par. Pret atturas arī nu, pieņemts. Kompromiss 8 par, pret, atturas pieņemts. Imko 1 atkrīt 121 par, pret, atturas pieņemts 122 par pret, atturas pieņemts. Agri 7. Mm, par to vairs nav jābalso. Turpinam ar agrī 14. Arī nav vairs jābalso. Tad ar Horstu Šnelhārdu 124 par. Pret. Atturas pieņemts. 125 par. Pret. Atturas pieņemts. 126 par. Pret. Atturas pieņemts. 127 par pret, atturas noraidīts. 128 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 9 par, pret, atturas pieņemts. Imko 8 par, nē, atkrīt, nākamais arī, turpinām ar 73 par, pret, atturas pieņemts. 131 ar mutisko grozījumu. Pirmā daļa A par, pret, atturs pieņemts. Tad turpinam ar 135 par, pret, atturs pieņemts. 136 par, pret, atturs pieņemts. 137 par, pret, atturs pieņemts atturas nav skaidrs. Pārbaudām 137 elektroniski. Visi nobalsojām. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 10 par. Pret. Atturas pieņemts. 140 par. Atkrīt. Tātad 141. Atvainojiet. Tātad par. Pret atturas pieņemts. 143 par, pret, atturas pieņemts. Agrī 11 par, pret, atturas pieņemts. Agri 15 par, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. Ceturtais atkrīt, piektais par, pret, atturas pieņemts. Seši par, pret, atturas pieņemts. Septiņi par, pret, atturas pieņemts. Astoņi par, pret, atturas pieņemts. Deviņi par, jāpārbauda. Renātu Someru tiek pārbaudīta. Astotais grozījums. Visi nobalsojām. Beidzām. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums par. Pret. Pieņemts. Desmitais par pret, atturas noraidīts. 11 par, pret, atturas pieņems. 12 par, pret, atturas pieņems. 13 par, pret, atturas pieņems. 14 par, pret, atturas pieņems. 15 par, pret, atturas pieņems. 16 par, pret, atturas pieņemts. 17 par, pret, atturas pieņemts. Ne? Nē, zaļie. Tātad pārbaudīsim par 17. Visi nobalsojuši. Beidzam. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Jābalso, jā, pirmais kompromiss par pret, atturs pieņemts. 24 par, pret, nav skaidrs, pārbaudam elektroniski par 24. Visi nobalsojām. Beidzam. Pieņemts. 25 par, pret, atturs pieņemts. 26 par, pret, atturs pieņemts. Konsolidētais 2 par pret, atturas pieņemts. 30 par, pret, atturas pieņemts. 31 par, pret, atturas pieņemts. 32 par, pret, atturas, ne, atkrīt šis. Tātad 33 par, pret, atturas, noraidīts. 34 par, pret, pret, atturs, noraidīts. 35 par, pret, atturs, pieņemts. 36 atkrīt, 37 par, pret, atturs, pieņemts. 38 par, pret, atturs, pieņemts. 39 par, pret, atturs, pieņemts. 40 par, pret, atturs, pieņemts pret, atturas pieņemts. 41 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 41. elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. 42 par, pret, atturas noraid, noraidīts. Nē, atvainojiet, nebija skaidrības. Tātad vēlreiz pārbaudam elektronisku 42. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. Un turpinam. Ar elektronisko gala balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam. sirsnīgu sveicu Esters Delāngas kundzi 58 no 58 balsīm. So, jetzt haben wir wildlife. Labi, tagad mums ir noziegumi pret savu vairs dzīvniekiem. wildlife crime. Noziegumu pret savais dzīvniekiem. Un šeit jābalso par 19. par. Pret. Atturas pieņemts. 20. par. Pret. Atturas pieņemts. 21. par. Pret. Atturas pieņemts. 22. par. Pret. Atturas pieņemts. 23. par. Pret. Atturas pieņemts. 24. par. Pret. Atturas pieņemts. 25. par pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. 29. par, pret, atturas pieņemts. 30. par, pret, atturas pieņemts. 31. par, pret, atturas pieņemts. 32. par, pret,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 atturs pieņemts. 41. par, pret, atturs pieņemts. 42. par, pret, atturs pieņemts. 47. par, pret. 47. Nē, mēs taču tikko balsojam jau. Bijām jau balsošanas vidū. 42. Ā, 42. pārbaudīt gribat. Pārbaudīsim elektroniski. Tiek prasīts pārbaudīt to arī izpildīsim, vai viss nobalsojuši, beidzam balsot. zu 7 pret 0. Eh, 47. Da. 47. par. Pret. Atturas pārbaudīsim elektroniski. 47. pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 46. par. Pret. Atturas noraidīts. 43. ir atsaukts. 44. un 45. kopā par. Pret. Atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. 44. un 45. grozījums. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 49. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 50. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 51. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 52 Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts. 57. par, pret, atturas pieņemts. 59. par, pret, atturas pieņemts. 60. par, pret, atturas pieņemts. 61. par, pret, atturas pieņemts. 62. par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas pieņemts. 64. par, pret, atturas pieņemts, 65. par, pret, atturas pieņemts, 66. par, pret, atturas pieņemts, 67. par, pret, atturas pieņemts, 70. par, pret, atturas pieņemts, 71. par, pret, atturas pieņemts, 73. par, pret, atturas pieņemts. 72. par, pret, atturas pieņemts. 74. par, pret, atturas pieņemts. 75. par, pret, atturas pieņemts. 76. par, pret, atturas pieņemts. 78. par, pret, atturas pieņemts. Nē, nav skaidrs. 78. pārbaudām elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 77. par, pret, atturas pieņemts, 79. par, pret, atturas pieņemts, 81. par, pret, atturas pieņemts, 82. par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim, 82. pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Labi. Nu, pēc gada varam par to vēlreiz parunāt. 83. par, pret, atturas, pieņemts. 84. par, pret, atturas, pieņemts. 85. par, pret, atturas, pieņemts. 1. par, pret, atturas, pieņemts. 2. par,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 pret, atturas pieņemts. 11. par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas pieņemts, 18. par, pret, atturas pieņemts. Un tagad par rezolūciju kopumā elektroniski. Elektroniskais galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Apstimuls. Beidzam balsot. 57 pār, 2 pret, neviens nav atturējies. Sirsnīgi sveicu rezolūcijas sastādītājus. Un līdz ar to šodienas komitejas sanāksme ir beigusies. Tiekamies. Uh, koordinātoru vidū rīt deviņos un pārējos visus gaidu desmitos. Būs Konija Hedegarda. Visiem jauku vakaru un līdz rītdienai!